un tas ir mutisks jautājums komisijai pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. punkta īstenošana par patērētāju tiesībām ir runa. Tagad dodu vārdu jautājumu autoriem. Gebhards kundz, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, es gribēju pateikties eh, par to, ka mēs varējām uzdot šo jautājumu šodien. Mums atkal no jauna nākas eh, ka, konstatēt, ka, piemēram, mūsu pilsoņi iepērkas internetā, bet bieži vien eh, viņi to nevar izdarīt, jo viņiem nav pareizās IP adreses, viņiem ir aplamā nacionalitāte vai aplamā kredītkarte, un tādēļ viņi nevar nopirkt sev tīkamo preci. Jāsaka, ka. Mm, Tātad pēc izcēlesmes cilvēkus nevar diskriminēt. Tieši tādēļ ir patiešām ļoti grūti iedomāties, ka šajā milzīgajā vienotajā tirgū, eh, kas īstenībā uzņēmumiem nozīmē lielu pēļņu, tomēr ir tik daudz barjeru mūsu patērētājiem. Tieši tādēļ mums ir eh, nu, pret to jāvēršas. Eiropas uh, komisija savā paziņojumā par digitālo stratēģiju, tagad citēju, saka, ka 2016. Uh, gadā komisija darbosies ar šo um, ģeobloķēšanas jautājumu, lai varētu kaut kādā veidā pret to cīnīties. Bet ko jūs domājat, kā jūs šos uh, grozījums, kā šīs izmaiņas panāksiet, ko jūs uh, Uh, Kāda ir jūsu mērķi un ko jūs vēlaties darīt, kā Eiropas komisija, lai 20. pāns uh, pakalpojumu direktīvā un 3. pāns patērētāju aizsardzības direktīvā pat tiešām tiktu īstenoti? Tās ir tiesības, kas jau sen ir stājušās spēkā, bet, diemžēl, joprojām mūsu pilsoņi tās nevar uh, baudīt. Paldies! Paldies! Andrējas Švāps uz divām minūtēm tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi. Šis mutiskais jautājums komisijai mums atļauj atkal pastāstīt par to, eh, kas ir panākts ar patērētāju tiesību un eh, pakalpojumu direktīvām, ko mēs esam formulējuši kā līdzlikumdevēji. Bet jāsaka, ka diemžēl joprojām pastāv diskriminācija ņemot vērā patērētāju nacionalitāti vai dzīves vietu, jo eh, bieži vien viņi nevar iegādāties preces internetā, tieši ņemot vērā šos apstākļus. Eiropas parlaments ļoti aktīvi strādā pie tā, lai radītu pareizos apstākļus, lai nebūtu šādas atšķirīgas attieksmes pret patērētājiem. Protams, mums ir jāveic arī harmonizācija, lai dalību valstu uzņēmumu no vienas puses un patērētāji no otras puses varētu baudīt tādu harmonizētu likumdošanas ietvaru. Ja mēs Es, piemēram, varu pastāstīt par vairākiem priekšlikumiem, nu kaut vai Dīsneilendas gadījumā ir uh, lietas, ir normatīvi, kas ir harmonizēti, bet joprojām tiek piedāvāti atšķirīgi cenu modeļi Eiropas uh, teritorijā. Tas vienkārši ir nepieņemam. Tādēļ es lūgtu Eiropas komisiju darīt visu ar tās rīcībā esošajiem instrumentiem, lai situāciju uzlabotu. Gribētu teikt, mēs taču zinām, cik cik, cik sarežģīti ir um, nodrošināt līdzvērtīgas spēles notikumus, cik daudz harmonizācijas, uh, unifikācijas mēs varam atļauties. Ir dalība valsts, kas negrib visu uh, pielāgot un, un saskaņot, bet galu galā mums ir jārūpējas par patērētājiem un vieži Bieži vien rodas arī eh, tāds iespējas, ka uzņēmumi grib tikai iedzīvoties peļņā, ņemot vērā vienotā tirgus principus, bet patērētāji labā negrib nemaz tik daudz darīt. Paldies! Komisār kungs, jums vārds tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Excuse me, Mr. Jakovčič. Oh, es atvainojos, saka priekšsēdētājs Jakovčič, kungs, tomēr. Paldies. Atvainojos, ka pārtraucu jūs, bet ir problēmas ar horvātu tulkojumu. Mēs vispār neko nedzirdējām. Nebija arī tulkojuma uh, uz angļu valodas. Dažas svešvalodas saprotu, nu, bet netik daudzas. Paldies, saka Jācaučiņš kungs, lūdzu atrisiniet šo problēmu. No. Nu colega dumneavoastră care a cerut acest lucru anterior. Paldies, mēs uh, tad uh, informēsim tehnici par šo problēmu. Jūs, kolēģi, mūs par to informēja pirms tam, bet viņi jau ir devusies prom. Vai tagad viss ir kārtībā? Komisār kungs, es jums atvainojos. Lūdzu, tagad varat runāt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. manas kolēģas Bienskaus kundzes vārdā esmu pagodināts šodien diskutēt par tik svarīgu jautājumu. The issue raised by the honorable godātie deputāti ir uzdevuši mutisko jautājumu. Un, protams, tas ir ārkārtīgi aktuāli Eiropas Savienības pilsoņiem. Jāsaka, ka diemžēl arī pērkot dažādas pakalpojumus un preces internetā mūsu pilsoņi joprojām tiek diskriminēti, ņemot vērā viņu tautību vai dzīves vietu. Esam saņēmuši sūdzības no pilsoņiem, ņemot vērā diskriminējošu raksi ir tiešas sūdzības, ir arī Eiropas patērētāja centri, kur cilvēki var vērsties un ir arī Europe Advice vietne. Parlaments ir tiešā veidā um, ievēlēta institūcija, un jūs esat tādi kā vidutāji starp pilsoņiem un ES institūcijām. Un, protams, mēs uh, ļoti labi uztveram šo atgriezinisko saikni, šo vēstījumu, ko jūs mums nododat. Uh. Protams, ir daudz jautājumu, kas saistīti ar transakcijām, kur tās notiek, un, piemēram, tiešsaistē geogrāfiskā bloķēšana ir viens no uh, visbiežāk piedzīvotajiem eh, diskriminācijas veidiem, par kuriem runā mūsu pilsoņi. Viņi, piemēram, mēģinot kaut ko nopirkt, tiek eh, pārvirzīti uz citu interneta lapu, eh, pār, kur viņiem šis pakalpojums ir jāpērk par augstāku cenu. Un miljoniem Eiropas pilsoņu šādu diskrimināciju piedzīvo uh, Tad, ja viņi, piemēram, dodas eh, uz citu valstu kā turisti vai nopērk sev tur māju vietu, vai vienkārši uz brīdi šķērso robežu, bet ir jādomā par šīs situācijas apturēšanu, it sevišķi vēlamies pilnībā īstenot uh, digitālo vienoto tirgu, ir jābūt šim vienotajam pakalpojumu un preču tirgum, un mēs esam gatavi šo priekšlikumu pieņemt līdz mēneša beigām. 31. septembrī komisija uzsāka arī konsultācijas ar sabiedrību, un mēs tādā veidā varēsim labāk sagatavot uh, likumdošanas iniciatīvu nākamajā gadā. Mēs visi esam dzirdējuši par šādu diskriminējušu praksi. Uh, Pagājuši gadu uh, eh, mēs arī sazinājāmies ar uh, lielākajām autonomas uh, kompānijām Eiropā, ņemot vērā to, ka bieži vien cilvēkiem, dodoties uz citu valsti, ir jāmaksā daudz augstāka cena par autonomu nekā tur dzīvojošiem, nekā šīs valsts rezidentiem. Uh, Un mēs arī dzirdējām par izklaides pārku Francijā, kur bija konkrēti piedāvājumi izdevīgāka cena Francijas rezidentiem nekā pārējiem. Un, protams, runājot arī par autonomām vai par auto labošanu cilvēkiem ar attiecīgās valsts, attiecīgajā valstī izsniegto autovadītāju apliecību, bieži vien bija lielāks privilēģijas nekā pārējiem. Mums ir jāparūpēs, lai dalību valstu iestādes patiešām ievērotu nediskriminēšanas praksi. Eh. Ja mēs runājam par kontraktuālo brīvību, arī eh, tas ir būtisks eh, princips, kas ir jāsaglabā, bet ir jāgarantē, lai situācija būtu harmonizēta un lai patērētāji varētu baudīt savus privilēģijas bez ierobežojumiem. Protams, ir jāizstāv arī MVU intereses. Mēs vēlamies parūpēties par to, lai uzņēmumi domā arī par patērētāju interesēm. Mani kolēģi Bienkovskas kundze. To discuss those challenges. Otingers patiešām ļoti nopietni strādās pie digitalizētā vienotā tirgus, lai uzlabotu mūsu patērētāju iespējas tajā. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Kuvintu akumā doamnei Sehnalova un. Paldies. Senālaus kundze viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka patērētāja diskriminācija, ņemot vērā viņu uh, tautību, joprojām ir realitāte Eiropas Savienībā. Diemžēl mums ir, protams, jāpieliek tam punkts. Mēs te gribam eh, labāk precizēt šo specifisko eh, kritēriju, de definīciju, lai patērētāji varētu piekļūt pat precēm un pakalpojumiem bez ierobežojumiem, lai viņi varētu izvairīties no diskriminācijas, lai viņi labāk varētu arī baudīt savus aizsardzības privilēģijas. Bet, ja mēs runājam par eh, ģeobloķēšanu, joprojām eh, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, mēģinot pilnveidot uh, vienoto digitālo tirgu, bet arī ārpus interneta vides mūsu pilsoņi cieši no diskriminācijas. Mums vajadzētu parūpēties, lai gan pērkot reāli preces veikalā un arī tiešsaistē patērētāji neciest no diskriminācijas. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Šarāncovas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es patiešām esmu gandarīta, ka komisija ir nopietni uh, uztvēruši šo jautājumu, un ALDE politiskā grupa patiešām no jums sagaida daudz, tā tad ir arī šī ģeobloķēšana beidzot jānovērš, un patērētāji Eiropas Savienībā um, redz šīs divas milzīgās barjeras, ja nu viņi kaut ko nopērka internetā, uh, viņiem citreiz preci nepiegādā uz mājām, vai arī šī piegāda ir tik dārga, ka viņiem īstenībā nu pat vairs vairs neatmaksājas to iegādāties. Ja, e, piemēram, preces un pakalpojumi nevarēs teikt pāri robežām, tad patērētāji tās neiegādāsies. Jāsaka, ka viņiem bieži vien tad nākas e, maksāt augstāku cenu, jo nav godīgas konkurences. Komisāra kungs. Jāsaka, ka ir daudz dažādu kritēriju, kas attiecas arī uz atrašanās vietu, bet Eh, cilvēki tiek diskriminēti, ja ne pēc savas tautības, tad pēc uh, dzīves vietas varbūt ne tādēļ, ka es esmu Čehietē, es tiek diskriminēta, bet tādēļ, ka dzīvoju Prāgā. Daži MVU apgalvo, ka tā nav diskriminācija, bet vienkārši ir problēmas, piemēram, ar valodu, vai ja prece tiek pēc tam atgriezta atpakaļ, tad arī ir dažādas ķibeles. Nu, varbūt, ka arī tā ir zināmā mērā taisnība, bet mums pret šīm problēmām ir jācīnās, jāizdomā labāka stratēģija, kā to darīt. Bet eh, komisāra kungs, bet kā liela, milzīga kompānija, milzīgs uzņēmums var eh, tātad paskaidrot šādu atteikšanos sniegt pakalpojumu? Es pati uzskatu, ka vairums uzņēmumu tomēr vēlas palīdzēt saviem patērētājiem un vēlas piesaistīt vairāk patērētāju, bet šis ir nepārprotams. Uh, eh, Uh, nelegālas cenu diskriminācijas gadījums, mums tam ir jāpieliek punkts, tā ir uh, cenu diskriminācijas tiešākā izpausme un vienotajā tirgu tai nav vietas. Paldies! Flina kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Un komisija runā par ģeobloķēšanu un komisijai pašai arī vajadzētu uh, sevi uh, raksturot kā ģeobloķētāju uh, augstākajā pakāpē, jo tā pati ierobežo MVU iespējas pārdot preces un pakalpojumus pāri robežām. Un, ja mēs runājam par e-komercijas pakalpojumiem, uzņēmumiem ir jāmaksā milzīgi nodokļi katrā valstī, kur tie pārdod savus pakalpojumus. Un tādēļ ļoti daudzi mikro uzņēmumi vairs vairs nevar savilkt galus kopā. Jāsaka, ka bieži vien Eiropas Savienība rada tikai problēmas, nevis piedāvā risinājumus. Es gribēju pavaicāt, vai jūs patiešām vienreiz apzināsieties un atvērsiet acis, lai saprastu, cik lielu uh, kaitējumu jūs nodarāt, nu beigās vēl Eiropa kļūst par um, pasaules vismazāk dinamiskāko kontinentu tautsēniecības jomā. Paldies! Tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Četri kolēģi vēlas to izmantot, un pirmais ir Kapūto kungs. Viņa gan nav zālē, tādēļ došu vārdu Gardīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties mutiskā uh, jautājuma autoriem. Es pati strādāju IMCO komitejā. Mēs par šo jautājumu esam sprieduši gana daudz, nu nepietiek tikai ar likumdošanu par pakalpojumiem, ja mēs reāli nenovērojam, kas tad notiek tirgū. Mēs gribam tādu harmonizētu ietvaru, un kā Evelīna teica, dažreiz cilvēkiem vienkārši, nu, ir pat jādodas uz citu valsti, lai kaut ko varētu eh, nopirkt internetā. Mēs te runājam arī par preču piegādi un kvalitāti uzskatu, ka komisijai vajadzētu patiešām to visu izvērtēt un izanalizēt, bet es sagaidu arī konkrētas atbildes. Nu, ko tad mēs reāli darīsim, lai tādā unitārā veidā varētu īstenot pakalpojumu direktīvu visās valstīs un uh, lai labāk varētu cīnīties pret diskrimināciju? Uh, mums ir jārīkos tātad preventīvi. Paldies, un tagad Mārijas kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, te mēs runājam par patērētāju tiesībām un kā dalību valstīm eh, novērst eh, diskrimināciju. Protams, dalību valstīm uh, ir kaut kas jādara lietas labā, bet ir jāizteno arī ES likumdošana pietiekami labi. Bieži vien eh, patērētāji no mazām dalību valstīm eh, sastopas ar problēmām, tad, kad viņi vēlas saņemt mājās savu pasūtīto produktu. E-komercijas uzņēmumi bieži vien pat eh, savus produktus nepiegādā uz konkrētām valstīm. Eiropas Savienībai vajag pielikt punktu šai negodīgai praksē, jo tas ir patērētāja tiesība pārkāpums. Un Ja, piemēram, arī patērētājs par to nav iepriekš informēts, viņam nedrīkst vēl noplēst papildus samaksu par uh, transporta pakalpojumiem. Paldies, tagad Jakovčiča kungs. Viena minūte, paldies, priekšsēdētāji. Blokīraņie je... Ģeobloķēšana. ir uh, viena no nejaukākajām diskriminācijas formām, ko mēs šajā jomā katru dienu piedzīvojam. Tā ir viena no lielākajām barjerām, kas uh, aizkavē vienotā digitālā tirgus pilnveidi. Eiropas Savienība ir balstīta uz vienotā tirgus principiem, bet ir daudz barjeru, kas uh, traucē mums to Eh, tā vairāk un labāk paplašināt. Es pats esmu gūs pieredzi šajā jomā. Es lūgtu, lai komisija kaut ko dara lietas labā pēc iespējas ātrāk, lai izbeigtu šādu negodīgu praksi un lai vienots digitālais tirgus būtu paties. Paldies, Kaputo kungs. Tagad paldies priekšsēdētāji. telekomunikācijās un digitālajā sektorā ir jāgarantē vienot attieksmi, harmonizācija. Mums ir e, jāatbalsta patērētāji, viņiem ir jābauda pēc iespējas augstāks aizsardzības līmenis. Un, protams, viņiem ir jābūt tiesībām iegādāties preces un pakalpojums internetā, neciešot no ģeobloķēšanas. Tieši tādēļ mums ir jāatbalsta cilvēku iespējas iegādāties produktus internetā, un viņiem visiem ir jābūt eh, vienlīdzīgām iespējām to darīt. Un Eiropas Savienības tiesas spriedums oktobrī sāka ir jāaizsargā patērētāju personiskie dati, tos nevar izmantot viņiem kaitējot. Nu, un ģeobloķēšana ir kaut kas līdzīgs. Ir jābūt pareizajam līdzsvaram, aizsargājot patērētājus, lai viņi varētu brīvi piekļūt eh, precēm pakalpojumiem internetā. Paldies, komisārkungs, tagad. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties vēlreiz par uzdotajiem jautājumiem, izteiktajiem komentāriem šajā ļoti būtiskajā jautājumā, kā aizsargāt patērētājs pret diskrimināciju. Varam visi būt viensprāts, pašreizējā situācija ir nepieņemama. Ja mēs paraugamies uz uh, Uh, potenciālu, kāds ir iekšējam tirgumam un mūsu solījumiem. Pašreiz it kā jābūt piekļuvēji uh, tiešsaistē, um, e-komercijai, iespējai iegādāties preces pakalpojums, bet tā tas nevienmēr ir. Mēs nevaram nodrošināt uh, līdztiesīgu attieksmi pret visiem patērētājiem. Iekšējais tirgus nodrošina visiem vienādas iespējas visur Eiropas Savienības teritorijā piekļuvi pakalpojumiem, iespēja iegādāties tos arī citās dalību valstīs. Es, protams, uzskatu, ka ir jābūt Uh, visiem vienādām tiesībām. Nevar būt uh, tā, ka vienam ir lielāka brīvība nekā otram, tātad līgums lēkšanas brīvībai jābūt saskaņotai ar patērētāju brīvību iegādāties pakalpojums un preces. Bet uh, tāpat nav pienākuma pārdot par vienādām cenām vienotajā tirgū Tātad eh, līdzsvars būs atkarīgs no konsultāciju eh, rezultātiem ar ieinteresētām pusēm un dalību valstiem. Ir noteikti eh, likumdošanā pamatprincipi, kas dalību valstīm ir jāīsteno. Ja dalību valsts šos principus pārkāp, tad komisija var uzsākt pārkāpumu procedūru pret dalību valsts valstīm. Ja dalība valstis nerīkojas pietiekami, lai īstenotu nediskriminācijas principus, iepirkšanās tieši saistē ir pasliktinājusi uh, šo situāciju un tādēļ ir nepieciešami priekšlikumi, lai uh, uzlabotu situāciju Komisija strādā pie šiem jautājumiem, veidojot vienotā digitālā tirgu stratēģiju un vienotā tirgu stratēģiju. Paldies, saka priekšsēdētājs, debatas ir noslēgu.